Sagaidām uh, Adrāpūs kungu. Darba kārtībā skatīsim tagad Hala Aho ziņojumu par priekšlikumu Eiropas parlamenta padomas regulā par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valsts piedarīgo atgriešanai, kuri dalību valstīs uzturas nelikumīgi. Un tagad uz piecām minūtēm es dodu vārdu referentam. Merci, madame prezident. Lielas paldies, priekšsētāji, godēties komisāra kungs, kolēģi. Kā mēs zinām, tad Eiropas uh, Savienībai nav īpaši veiksmīgi veicies migrācijas krīzes pārvaldībā. Un viena uh, no neveiksmēm ir tajā, ka mums nav efektīvas atpakaļ atgriešanās politikas. Mēs nevaram nosūtīt atpakaļ tos cilvēkus, kuru pieteikumi ir noraidīti, nav, kuriem nav tiesības palikt vai ierasties Eiropas Savienībā apmēram 40% no atpakaļ atgriešanās lēmumiem tikai ir īstenoti. Tad, nu, jā, tas ir pašsaprotami, ka tādējādi tas arī um, ļoti apdraud Eiropas Savienības pātvērumu sistēmas efektivitāti pilsoņu acīs. Tas arī mūdina cilvēkus ļaunprātīgi izmantot patvērumu procedūru. Uh, Eh, to izmanto cilvēki, kuriem nav tiesības uz starptautisko aizsardzību, un tas liedz mums arī izmantot ierobežotos resursus, lai koncentrētos uz tiem cilvēkiem, kuriem ir m, mm, tiešām vajadzība pēc šīs aizsardzības. Šī likumdošana nosaka uh, uniformizētus. Um, ceļošanas dokuments trešajiem valsts piedarīgiem esošais dokuments, balsoties uz 94. 94. padomas rekomendāciju netiek uh, pilnībā atzīst trešajās valstīs vairāku iemeslu dēļ, nav atbilstīgi, piemēram, drošības standārti šajos dokumentos. Komisija piedāvā harmonizēt ceļošanas dokumenta formātu dažādas uh, drošības specifikācijas dokumentos. Tad ir arī dažādi pārpratumi par to, kādam ir jābūt šim priekšlikumam gan parlamentā, gan ārpus tā. Ir dažādas idejas Tik uzdots jautājums, vai tas nozīmē, ka vairs Eiropā nevarēs prasīt uh, aizsardzību, vai visi imigranti tiks nosūtīti atpakaļ? Protams, ka tas tā nav. Šis ir tehniska rakstura priekšlikums, nekādā gadījumā tas neatiecas uz patvērumu noteikumiem par uzturēšanos Eiropas Savienībā vai arī pārceļošanas dokumentu izdošanas kārtību. Mērķis ir nodrošināt efektīvāku īstenošanu, kā arī efektīvāk uh, piemērot esošo likumdošanu. Šī regula ir neliels, bet svarīgs elements Eiropas Savienības uh, patvērums sistēmā. Tas var uzlabot arī mūsu sadarbību ar trešajām valstīm atpakaļ atgriešanas jomā. Tas arī sniedz savu ieguldījumu, lai samazinātu administratīvo slogu gan dalību valstīm, gan trešajām valstīm. Vienošanās starp parlamentu un padomi noslēgt iesaistīt uh, vienā tehniskā politiskā trialogā. Te vēlos minēt vairākus punktus. Parlamentam ir izdevies saglabāt atsauci uz nepieciešamību atzīt uh, ceļošanas dokumentu, lai tā būtu uh, daļa no sarunām ar diplomātskajām pārstāvniecībām. Uh, trešajās valstīs, kad eh, tiek vest sarunas par atpakaļ nosūtīšanu. Parlaments arī saglabā atsauci uz bērnu tiesībām, atsaucoties uz 90. pāntu bērnu pamatiesību hārtā, kā arī nepieciešamība respektēt Eiropas Savienības un starptautiskās eh, saistības, jo īpaši, kas attiec uz bērnu aizsardzību. Tad arī šīs nolīgums uh, vienošanās arī atspoguļo starp institucionālo uh, līgumu deleģētos īstenošanas aktus par labāku likumu pieņemšanu. Šis nav, protams, viens uh, vienīgais risinājums attiecībā uz atpakaļ nosūtīšanu. Zinām, ka šī dokumentu neatzīšana ir tikai uh, Viens no iemesliem, eh, ko izmanto trešās valsts, kuras nevēlas atpakaļ uzņemt savus valsts piedarīgos, ir Šis dokuments ir pārskatīts ārpus ierastā pārskata procesa divus gadus pēc tam, kad regula ir stājusies spēkā. Pēc tam tad šis uh, dokuments ir jāiekļauj arī uh, direkt, atpakaļ nosūtīšanas direktīvas pārskatā. Te uzsveram nepieciešamību arī pārskatīt uh, šos readmisijas atpakaļ uzņemšanas nolīgumus kas ir noslēgti Eiropas Savienības līmenī un starp dalību valstīm trešajām valstīm lai vēlamais efekts tiktu sasniegts. Tad ir ļoti svarīgi arī tas, lai jauno dokumentu izmantotu visas dalību valstis. Atjauninot instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, cerams, ka mēs uh, virzāmies tādas Eiropas Savienības patvērums sistēmas virzienā, kas varēs veiksmīgāk atrisināt uh, izaicinājumus Daļa no šiem izaicinājumiem ir nodrošināt efektīvu atpakaļ nosūtīšanu. Šī vienošanās ir ļoti labs rezultāts parlamentam un cerams, ka tā rezultātā mēs izstrādāsim labāk ceļošanas dokumentu, tādu, kas tiks plašāk izmantots dalību valstīs un ko plašāk arī atzīst trešās valstis. Es vēlētos noslēgt uzrunu pateikt, pateicoties komisijai, prezidējošai dalību valstī, ēnu referentiem par, iesni, par ieguldījumiem. Dar pie šī likumdošanas faila es ceru, ka rītdienas balsojumā parlaments atbalstīs šo ziņojumu. Un tagad vārdu tad nodod arī komisāru kungam un kolēģiem. Jā, paldies! Vārds komisāru kungam. Eh, merci, madame la prezidenta. Paldies priekšstādātāji. Godātie deputāti. Nodrošināt efektīvu nelegālo migrantu atgriešanu ir uh, pamatnoteikums, lai veidotu ilgspējīgu un veiksmīgu imigrācijas politiku. Mūsu pilsoņiem tas ir ļoti būtiski, jo tā mēs saglabāsim uzticību Eiropas Savienības migrācijas sistēmai. Bet tas ir svarīgi arī, lai uh, novērstu nelegālu un nedrošu migrāciju nākotnē. Derīgu ceļošanas dokumentu trūkums ir viens no pamat uh, trūkumiem, viena no pamat barjerām nelegālo migrantu atgriešanai. Šī situācija var tikt atrisināta, piedāvājot uh, aizstāšanas ceļošanas dokumentus, ko izsniegtu dalību valstu iestā, iestādes. Bet, lai šie dokumenti būtu derīgi un praktiski izmantojami, tiem jābūt atzītiem arī trešajās valstīs. Mums uh, bija modelis standarta veida dokumentam, uh, kopš 94. gada jau pastāv šāda veidlapa, šāds paraugs, bet dalībvalstis to neizmanto pārāk bieži. Trešās valstis, ar kurām mēs cenšamies noslēgt readmisijas nolīgumus, norāda, ka šīs parauga dokuments nav pietiekoši drošs, tam trūkst drošības pazīmju, un tas var tikt viegli viltots. Tāpēc komisija ierosina regulu, ar ko risināt šis problēmas, izveidojot Eiropas ceļošanas dokumentu, ko varētu izmantot trešo valstu valsts piederīgo uh, atgriešanas procedūrā. Mēs šādā veidā izveidotu vienotu visu Eiropas formātu ar uzlabotajām tehniskajām un drošības pazīmēm. Piemēram, šīs uh, dokumenta formāts atbilstu precīzām uh, drošības prasībām, eh, tas būtu grūti falsificējams un viltojams. Mēs nevēlamies izveidot jaunu administratīvo slogu, un tieši tāpēc drošības pazīmes būs tādas pašas, kā jau izmantojamos eh, dokumentos, piemēram, Eiropas Savienības vīzās. Jaunais formāts ir drošāks, un nākotnē tas palīdzēs uh, nelegālo migrantu atgriešanu, uh, nodrošinot to, ka trešās valstis to vieglāk atzīs. Tas ir ļoti svarīgs tehnisks instruments, kas palīdzēs mums stiprināt uh, mūsu pozīciju, reaģējot uz izaicinājumiem atgriešanās un readmisijas politikā. Bet, protams, tas ir tikai viens elements no daudzajiem. Šī ir tikai daļa no plašākas stratēģijas, kas ir noteikta rīcības plānā, ko pieņēma 2015. gada septembrī. Šī plāna mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm uh, nodrošināt nelegālo migrantu atgriešanu, respektējot cilvēktiesības standārtus un procedūras, kas ir noteiktas mūsu likumdošanā un starptautiskajos nolīgumos. Noslēgumā es gribētu pateikties referentam Alahaho kungam, kā arī ēnu referentiem no Lībe komitejai par nemitīgo atbalstu un lielisko sadarbību likumdošanas procesā. Paldies! Si, eh, Paldies! Un tagad vārds eh, grupu pārstāvjiem ETP vārdā div, uz divām minūtēm Musolīnī kundze. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Garantēt ātru, caurskatāmu uh, nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu ir priekšnoteikums, lai varētu garantēt to, ka tiek atsavukārt pilnībā uzņemti un aprūpēti legālie migranti. Tieši šī iemesla dēļ regula, kas ir ļoti tehniska, uh, ļoti ļoti svarīga un arī te tiek harmonizēti standarti, uzņemšanas standarti, kā arī tiek uh, standartizēts šis ceļošanas dokuments, lai trešās valsts varētu atpazīt to, atzīt. Bet brīdis arī vēlētos runāt par vēl vienu aspektu, par ko runāja daudz arī ETP, lai iekļautu tieši konkrēt šo tehnisko aspektu, 24. pāns. Eh, par nepiln, nepilngadīgo eh, tiesību hārtas. Šis jautājums man ir ļoti svarīgs, vēlos to atgādināt. Mm, te ir īpaši atsauc uz to, ka visos noteikumos, kur tiek runāts par bērniem, eh, primāri ir jāņem vērā tieši bērna intereses. Pat ja šis ir tehnisks Uh, likumdošanas akts, mēs vēlējāmies iekļaut šo svarīgo mm, daļu un atsauci. Uzskatu, ka darbs ir paveikts uh, lieliski. Pateicos visiem par uh, sniegto ieguldījumu, un mēs varam tikai atbalstīt šo regulu atgādīnu. Tas ir pirmais solis uz to, lai uzlabotu um, likumīgo migrantu uzņemšanu, lai ātrāk nosūtītu atpakaļ nelikumīgos migrantus. Paldies, tagad dalīja kundze sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Šeit mēs runājām par daudz un dažādām politikām. Patvērumu politikā tajā ir jāiekļauj arī jau. Uh, Izmitināšana, bet arī atpakaļ nosūtīšana ir ļoti svarīga. Imigranti, kuru pieteikums ir noraidīts, un imigranti, kuri nevar saņemt aizsardzību, viņi ir jānosūtā atpakaļ droši un cilvēcīgi uz viņu izcelsmes valsti. Tas ir ļoti svārīgs mums punkts sociāldemokrāta grupā esošajā uh, situācijā. Eiropas saimnības atpakaļ nosūtīšanas politika līdz šim nav bijusi efektīva, jo ceļošanas dokumentus neatzīst pietiekamā uh, līmenī. Trešās valsts izmanto šo neatzīšanu, lai neuzņemtu savus valsts piedarīgos. Harmonizēts uh, uh dokuments uh, noteikti palīdzēs veicināt šos atpakaļ uh, nosūtīšanas procesus nodrošināt arī to, ka trešās valstis ievēro tādēļ arī savas starptautiskās saistības. Man ļoti liels prieks, kā sociāldemokrātu arī pārtā sarunu laikā ir iekļauts atsaucas arī uz pamattiesībām atbilstīgi starptautiskajiem noteikumiem, likumiem, jo īpaši šī atsauca uz bērnu aizsardzību. Un tagad dalību valstīm jābūt tām, kurām efektīvi un plaši jāizmanto uh, ceļošanas dokumentu. Šis uh, dokuments ir jāizmanto arī divpusējos atpakaļ nosūtīšanas nolīgumos. Protams, šis dokuments neatrisinās migrācijas krīzi kā tādu, tomēr uh, šīs dokuments ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai īstenotu likumdošanu un nopietni risinātu migrācijas krīzi. Pateicos arī padomē komisijai un kolēģiem par lielisko sadarbību. Paldies! Merci, madame Stevens, nom de... Paldies, un tagad Stevens kundzei kā ir vairāk. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Slechts weinig economische. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Arvien um, vairāk cilvēku ierodas Eiropas Savienībā, bet tie, kuriem nav tiesību uzturēties, ļoti reti tiek nosūtīti atpakaļ. Manis pārstāvētā politiskā partija uzskata, ka mums ir nepieciešama efektīga atpakaļ nosūtīšanas politika. Tie, kas nelikumīgi uzturas Eiropas Savienībā, ir jānosūta atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm bet bieži vien šiem cilvēkiem nav dokumentu un viņi saņem ceļošanas dokumentus no Eiropas Savienības puses, taču tos pavisam vienkārši var viltot, kopēt un līdz ar to trešās valsts neatzīst šādu dokumentu likumību, kas, protams, neļauj nosūtīt šos cilvēkus atpakaļ. Tāpēc mums ir nepieciešams šāds noregulējums, kas parāds vienotus dokumentus, kurus nebūs iespējams viltot un kurus būs iespējams atjaunot. Tas ir pirmais konkrētais solis, lai nodrošinātu efektīvu atpakaļ nosūtīšanas politiku. Šāda, te, šāda dokumenta izsniegšana turpmāk būs dalībās pārziņā, bet Eiropas Savienībai ir jāuzrauk šis process. Paldies. Tagad vārds nākamajai runātājai. Gracias, prezidenta. Senor komisārio, cuando hablamos. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Runājot par trešo valstu valstspiedierīgo nosūtīšanu atpakaļ, mums ir jārunā par ceļošanas dokumentu um, drošību, lai nodrošinātu šo cilvēku pienācīgu nosūtīšanu atpakaļ. Diemžēl šajā jomā mums pietrūkst uh, koordinācijas tie, kas nav saņēmuši starptautisko aizsardzību, viņiem būtu jāatgriežas atpakaļ savās izcelsmes valstīs. Taču man satrauc to cilvēku liktenis, kur kļūdaini tiek nosūtīti atpakaļ, un arī tāpēc, ka mums nav pienācīgas patvērumu meklētāju politikas. Diemžēl šie cilvēki nesaņem starptautisko atbalstu. Padomāsim par tiem, kas šobrīd tiek nosūtīti atpakaļ uz Turciju, Sīrijas valsts piedrīgie, kas tiek nosūtīti uz valstīm, kuru uh, viņa personība ir apdraudēta, piemēram, homoseksuāli cilvēki, kas tiek nosūtīti uz šīm valstīm, kur uh, homoseksualitāte netiek atzīta. Uh, Tāpat arī Āfrikas pilsoņi, kas ir tikuši nosūtīti atpakaļ uz Maroku, lai gan viņu personību nav izdevies pienācīgi noskaidrot, mēs nevēlamies, lai šādas situācijas atkārtotos, tāpēc mums ir nepieciešama labāka pārskatāmība šajā jomā. Diemžēl mums neizdodas pienācīgi rīkoties, tāpēc, ka šie jautājumi tiek bloķēti padomē. Bet mums ir jāaizsargā cilvēki, kas ir devušies bēgļu gaitās. Paldies! Ah, Paldies! Es gaidīju tulkojumu beigas, tāpēc nedaudz vēlu uh, norēģēju. Un tagad uh, goja Veržāt kundze. Paldies priekšstādātāji! Mums bija arī diskusija par ANO samitu. Mogherini kundze aicināja uzņemties atbildību par Āfrikas notikumiem. Bet mēs piekrītam, ka nepieciešams parūpēties uh, Uh, par to, lai trešās valstis akceptētu ceļošanas dokumentus, arī aizstāšanas ceļošanas dokumentus, lai mēs varētu atgriezt nelegālos migrantus un atvieglotu brīvprātīgo atgriešanu. Mēs runājam par migrantiem. Bieži vien runa ir uh, par cilvēkiem, kas ir cietuši no vardarbības, arī no policijas vardarbības. Un Uh, mēs esam piedāvājuši savus grozījumus ziņojumā. Mēs ceram, ka par to uh, tiks balsots pozitīvi. Šie dokumenti ir, protams, ļoti svarīgs priekšnosacījums sadarbībai ar trešajām valstīm. Ir valstis, kas uzņem daudz vairāk bēgļu nekā Eiropas Savienība. Un mēs katrā gadījumā nedrīkstam pieļaut, lai Eiropa kļūtu par cietoksni. Sargentīni kundze lūdzu uh, zaļo vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Priekšsādātāji! Ja mēs vēlamies labi funkcionējušu patvērumu politiku, tad mums nepieciešama arī atgriešanās politika. Uh, pilnīgi pareizi mums jānosūta atpakaļ tos cilvēkus, kuriem ir atteikts, atteiktas tiesības uzturēties Eiropas Savienībā. Mums jāparūpējas par to, lai šiem cilvēkiem būtu attiecīgi dokumenti. Kaut kāds liesē pasē vairs nepietiek, nepieciešami droši dokumenti, neviltojami dokumenti. Kāpēc mēs esam pret komisijas priekšlikumu? Tāpēc, ka komisija nav sagatavojusi ietekmes izvērtējumu. Ceļošanas dokumentiem jābūt moderniem, jo tikai tā mēs parūpēsimies par to, uh, ka migranti tiks arī uzņemti trešajās valstīs. Bieži vien e, migranti ir pat gatavi atgriezties izcelsmes valstīs vai citās valstīs, bet viņi netiek uzņemti papīra trūkuma dēļ. E, te pašā laikā e, dokumentiem jābūt drošiem, lai viņu izcelsmes valstis, piemēram, nevarētu piekļūt personu datiem. Uh, un tā apdraudot cilvēku drošību. Komisijas priekšlikumi kļūst arvien represīvāki, to mēs redzam arī Tunīsijas gadījumā. Palūkojoties uz 2015. gadu un konkrētiem skaitļiem, mēs redzam, ka risinājums nav pareizs. Nākamais runātājs pusotra minūte. Arno kungs, paldies uh, priekšstādāji. Uh, mūsu diskusijas nosaukums izklausās ļoti pozitīvi. Mēs varam tikai atbalstīt šo ziņojumu, jo, eh, ja mēs runājam par nelegālajiem migrantiem, kas nevar vairs uzturēties mūsu teritorijā, protams, viņi jāatgriež izcelsmes valstī. Un var domāt arī, ka Eiropas Savienības eh, mērķi šai gadījumā ir harmonizēt situāciju, bet es neesmu pārliecināts, ka tas būs kaut kas vairāk nekā tikai kosmētisks risinājums. Diez vai tas uh, mainīs tos lēmumus, uh, kas novedīs tikai pie nelegālās migrācijas pieauguma. Es balsojumā atturēšos, jo uh, būtībā šis lēmums netiks piemērots apvienotajai karalistei. Brexit Eh, manuprāt, ir atbalstāms risinājums, tāpēc, ka mēs nevēlamies eh, šādus likumus kā eh, šis priekšlikums. Es nevēlētos, lai tas ietekmētu apvienoto karalisti, un tāpēc ir tikai piemēroti, ka es atturēšos. Paldies! Fontāna, divar pus minūtes. FTD. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mēs Skatām tagad arī ziņojumu jau, uz kuru varam raudzīties arī ļoti pozitīvi. Pēc vairākiem gadiem redzu, ka beidzot ir parlamenta vairākums, kurš uzskata, ka cilvēki, kuri ierodas nelegāli un um, vēl kritērijiem, lai vispār ierastos Eiropas Savienībā, ka šie cilvēki jānosūta atpakaļ uz savām valstīm. Problēma ir tāda, ka. Atkal ir runa tikai par mēģinājumiem uh, Uh, sasniegt kāds rezultāts, bet tas viss noved vienkārši pie lielākas birokrātijas. Pie birokrātijas, kas vēl vairāk uh, um, sarežģīs darbu valstu ministrijām. Komisāra kungs pagājuši gadu mēs mēģinājām izstrādāt politiku, lai ieviestu kārtību imigrācijas politikā. Šo Gad vairāk, vairāk simt tūkstoši ir ieradušies Itālijā. Mēs zinām, ka ļoti lielai daļai šo cilvēku nav tiesību vispār ierasties Eiropas Savienībā un palikt šeit. Viņi nebēg no, no kāriem, viņiem nav nepieciešams starptautiskā aizsardzība, taču par spīti tam ir nosūtīta atpakaļ mazāk kā 5000 cilvēku. Jūs saprotat, ka šeit ir problēma Arī iespējams, ka šī ir politiskās gribas problēma. Kāds, kurš uzskata, ka mums ir jāuzņem visi, bet zinām ļoti labi, ka uh, lielākais bezdarbnieku skaits ir tieši Eiropiešu vidū. Mēs nevaram šiem cilvēkiem, nevaram šiem cilvēkiem sniegt nekādu nākotni. Viņi nevar integrēties. Kas notiks, viņi nevarēs integrēties. Daži nonāks noziedzīgajā pasaulē, citiem atkal. Uh, iepatiksies eh, fundamentālais islamisms tieši Eiropas izdzīvošanas vārdā ir nepieciešams pareizi un labi īstenot šo pakaļ nosūtīšanas politiku, ir nepieciešama politiskā griba, būs ļoti uh, lielas rezistences, un jo ir ideoloģiski dažādi cilvēki, kuri uzskata, ka mēs Eiropā varam uzņemt visu Āfriku. Tas nav iespējams, tā ir ideoloģija. Diemžēl ideoloģija vienmēr noved pie uh, drāmas. Es ceru, ka risinājums tiks raksts un ceru, ka tiks raksts risinājums, ir nepieciešams efekt, efektīva metode pretējā gadījumā. Eiropas Savienība imigrācijas jautājumu dēļ vienkārši uzprāks priekšsēdētājs. Jā, paldies, jūs runājat ENF vārdā, tagad Gabriels kundze ETP vārdā, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi, šodien mēs runājam par tehnisku instrumentu, kuram ir potenciāls kļūt par mūsu patvērumu sistēmas uh, stūrakmeni. Un es gribētu pieminēt trīs lietas šajā kontekstā. Pirmkārt, mums jāturpina rīcības uh, Eh, Eiropas Savienībā, lai noslēgtu readmisijas nolīgumus ar trešajām valstīm. Es gribētu šo priekšlikumu atbalstīt. Ceļošanas dokumenti tik tiešām ir svarīgs noteikums, un tie ir jāiekļauj ik katrā readmisijas nolīgumā, kuru noslēgsim Eiropas Savienības pilsoņiem. Ir svarīgi, uh, noslēgt nolēgumus, piemēram, ar Nigēriju un Sahāras valstīm. Es gribētu atbalstīt arī izteikto domu eh, dokumentu kopijas iekļaut Eirodak un SIS sistēmās. Un es ceru, ka Bulgārijai būs piekļuves SIS sistēmai. Mums ir ārēja robeža ar Turciju. Uh, un mēs cenšamies izpildīt visus tehniskos un drošības kritērijus, bet piekļuva sistēmai mums joprojām nav. Tad gribu pieminēt 13. pantu Kotonu nolīgumā, kas nosuka, nosaka, ka mūsu partnervalstīm ir e, jāuzņem atpakaļ savi pilsoņi. Vienots ceļošanas dokuments ir kaut kas ļoti labs, bet tas neaizstāja prasību trešajām valstīm izsniegt ceļošanas dokumentus saviem pilsoņiem. Tāpēc mums ir vajadzīga labāka sadarbība ar konsulārajiem dienestiem. Mums ir jāatrisina migrācijas problēmas, ar kurām saskarāmies pašlaik. Tas ir svarīgi drošībai Eiropas Savienībā. Un tāpēc es domāju, ka mums jācenšas uzlabot visi tehniskie parametri. Šis priekšlikums ir solis pareizā virzienā. Divas minūtes Veidenholtera eh, kungam. Paldies, paldies komisāru kungs. Nu jau desmit gadiem Eiropas Savienība saskarās ar lieliem bēgļu skaitiem, bet pašlaik tie ir īpaši lieli. Un tāpēc ir svarīgi nodrošināt uh, bēgļiem aizsardzību atbalst, atbilstoši starptiskiem standārtiem, jāizteno Eiropas solidaritāte. Piekrītu, ka nepieciešami skaidri noteikumi, efektīvās struktūras, labās procedūras Eiropas līmenī un dalību valstīs situācija nav pāredzama, un bieži vien tas noved pie tā, ka cilvēki nejūtas droši. Pietrūkst caurskatāmības, pietrūkst arī konsekvences. Eiropas Savienībai ir jāpilda savas saistības. Ja mēs vēlamies to panākt, tad mums vajadzīgi administratīvi risinājumi. Cilvēkiem ir labi jāsaprot, kādas normas ir spēkā regula par ceļošanas dokumentiem trešo valstu valsts piedarīgiem, kas nelegāli uzturas Eiropas Savienībā, ir svarīgs instruments. Tik tiešām mums ir svarīgi šie ceļošanas dokumenti, lai patvērumu sistēma būtu uzticama. Uh, ja kāds pieprasa patvērumu, tad šai personai jāpierāda arī, uh, ka uh, tai ir tiesības saņemt patvērumu un eh, jebkura izraidīšana jāveic atbilstoši starptiskajām normām. Regula ir labs pamats eh, šādam risinājumam. Eh, ir svarīgi paredzēt vienotos standartus ceļošanas dokumentiem, kurus var izmantot par pamatu atgriešanas procedūrai. Paldies, Kolnel kungs! EKR priekšsādātāji. Arī es atbalstu ziņojumu, ko sagatavoja mūsu kolēģis Haloaho. Tas ir svarīgs uh, mozaikas gabalīņš mūsu kopīgajā bēgļu un patvērumu politikā. Mēs visi labi zinām, ka mēs nevaram bezgalīgi uzņemt cilvēkus Eiropas Savienībā. Uh, mums ir vajadzīga vieta un kapacitāte tiem, kas tik tiešām ir pelnījuši aizsardzību, un tas nozīmē, ka nelegālie migranti ir jāatgriež. Protams, ir svarīgi, lai šīm personām būtu attiecīgi ceļošanas dokumenti, tāpēc es uzskatu, eh, ka regula ir jāizteno pēc iespējas ātrāk, un man ir liels prieks, ka mēs beidzot esam pavirzījušies uz priekšu uh, Uh, migrācijas un patvērumu jautājumos. Tas ir svarīgs pasākums, bet tas arī ir jāizteno. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams uh, process ar izvērtējumu, kas nosaka, kas konkrēti notiks dalību valstīs. Ir ļoti svarīgi pievērsties ne tikai teorijai, bet arī rīkoties praktiski. Lebreton kungs. Merci, Paldies priekšsādātāji. Eiropas Savienība piedzīvo milzīgu migrācijas krīzi, un uh, mūsu pilsoņiem ir tiesības aizsargāt savu identitāti, kā te tie, kas aizstāv uh, neregulētu migrāciju, ka Merkels kundze apdraud Eiropu. Mums ir vienkārši jāņem vērā, ka uh, šis vilnis mūs pārplūdina. Dok cerošanas dokumenti, kas tiek piedāvāti, ļaus mums uh, vieglāk izraidīt nelegālos migrantus. Tas būs nu, tā kā izraidīšanas pase, kas būs derīga tikai vienam ceļojumam, ceļojumam ārpus Eiropas Savienības. Bet, ja tas būs supranacionāls dokuments, tad to mēs nevaram akceptēt. Jo tas nozīmē, ka Eiropas Savienība arī turpmāk pakļausies migrācijas lobbyiem, un dalību valstīm jādara viss, lai atgūtu savu suverenitāti. Paldies, Dievs Dimēra, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, uh, šis likumdošanas priekšlikums tiešām ir ļoti labs. Es uh, to atbalstu, es vēlos uzteikt arī savu draugu Jūsi, kas sagatavoja šo priekšlikumu. Protams, šo to var uzlabot Piemēram, ir svarīgi uh, noteikt labas drošības pazīmes, jāsaskaņo atgriešanās termiņi, ir jāparēc labākas uzņemšanas iespējas uh, personām, kurām ir tiešām nepieciešama starptiskā aizsardzība, jānodrošina labāka konsulāro dienestu sadarbība un dokumenti jāpadara drošāki lai tos nevarētu tik viegli viltot. Tā pašā laikā mums jārīkojas pret mafiju, kas eksploatē nelegālos migrantus. Es atbalstu šo iniciatīvu, bet mēs nedrīkstam piemirst, ka mums vajadzīga stingra atgriešanās politikai. Tikai ar to mēs nodrošināsim labu un stingru patvērumu politiku. Ļoti svarīgi panākt, lai šie dokumenti tiktu atzīti trešajās valstīs. Šis jautājums vēl nav pilnībā atrisināts. Es katrā gadījumā domāju, ka šis instruments būs ļoti noderīgs. Un tas tiešām noderēs arī uh, re, readmisijas un izraidīšanas gadījumos. Vai jūs pieņemsiet uh, zilās kartītes jautājumu? Grazie, prezidente. Uh, eh, yes, mister... Jā, paldies. Paldies, Demēra kungs. Uh, Godātais kolēģi, pašlaik mēs saskaramies ar briesmīgu situāciju. Šīs Eiropas ceļošanas dokuments netiek atzīts tajās valstīs, kurām vajadzētu uzņemt šos migrantus. Kādā mēs to izmantosim? Jo ļoti daudzos gadījumos šīs valstis vienkārši neuzņem personas, eh, aizbildinoties ar dokumentu trūkumu uh, vai vienkārši neatzīst dokumentus, tai skaitā Eiropas ceļošanas dokumentus. Ko mēs praktiski darīsim? Uh, lūdzu, atbildiet. Uh, Frunzelīka kungs. Tas tiešām ir ļoti pamatots jautājums, ko darīt praktiski šādos gadījumos vai izmantot eh, Eiropas komisijas diplomātiskās spējas, eh, lai to eh, panāktu Eiropas komisijai, vajadzētu rīkoties ļoti stingri, un nolīgumos ar trešajām valstīm jāiekļauj klauzulas, kas paredz šo dokumentu uh, derīgumu. Lopes Agiljār, um, lūdzu, nākamais uh, runātājs. Lielas paldies, komisāra kungs. 2014. gadā Dalību valstis izsniedza pusotru miljonu atgriešanas rīkojumu, un tikai 40% no tiem tika arī īstenoti. Mēs tagad sakām, ka cilvēki nevar ierasties pie mums tikai tāpēc, ka nav nekādu pārbaužu. Bet ja mēs vēlamies dokumentus, kas būtu vienveidīgi, skaidri, garantētu uh, vienotus standartus, eh, kurām būtu drošās tehniskās pazīmes personu identifikācijai, tad, mūsuprāt, eh, tas ir priekšnosacījums eh, labajai readmisijas politikai. Un mums jārīkojas arī pilnībā īstenojot personu pamatiesības, kā tas ir noteiktas pamatiesību hartā neatkarīgi no personas identitātes komisijai jāgarantē, ka personas netiktu atgrieztas uz valsti, kur tam draud uh, vardarbība uh, vai uh, tiesību pārkāpšana, jo tas nebūtu atbilstoši mūsu vērtībām. Cilvēkiem bieži vien ir ļoti negatīvs uzskats par mūsu migrācijas politiku. Protams, uh, Arī šis priekšlikums uh, neko neatrisinās pilnībā. Atgriešana bieži vien ir pēdējais iespējamais risinājums. Tā nav brīnumnūjiņa. Es piekrītu, ka mums ir jāmaina migrācijas politika, bet ar vienu diskusiju vien to nevar panākt. Barekola kungs, lūdzu. Lielas paldies! Es arī atbalstu referentu, jo ātrāk uh, mēs tiksim galā ar nelegāliem migrantiem, jo lielākas izredzes mums būs izdzīvot eh, tīri fiziski. Ko lai saku? Eh, Sofijā, Bulgārijas galvaspilsētā, tikai 100 metrus no eh, prezidentu biroja ir rajons, ko sauc par mazo Bagdādu, kur būtībā vairs nepastāv Eiropa. Tur notiek uh, narkotiku tirzniecība un uh, noziedzība. Mēs redzam, ka tagad mēs slēdzam Eiropas Savienības robežas pateicoties Erdoganam un Merkelai. Es uzskatu, ka mums ir jāmaina regulējums. Mēs nevaram akceptēt nelegālos migrantus, mēs nevaram akceptēt nelegālos ekonomiskos migrantus. Viņi ir jāizraida uz izceltnes valstīm. Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt arī Turcijas robežas pārvaldību arī finansiāli. Liels paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Pirmo reizi šķiet mēs šeit ar vairākumu atbalstu ejam tajā virzienā, lai nosūtītu atpakaļ tos imigrantus, kas nelikumīgi dzīvo pie mums un kas ir centušies ieceļot Eiropā, izmantojot patvērumu noteikums. Tas ir pirmais patiesais solis. Taču tas pats par sevi visu neatrisina, ja mēs izveidojam šādus priekšnoteikumus ar vienotu Eiropas Savienības dokumentu. Ir vēl jāpaveic kas cits. Proti, vispirms ir jāizdara spiediens uz izcelsmes valstīm, lai tās arī atzītu šo dokumentu, jo man ir liels bažas par to, ka bez šāda spiediena tas nenotiks. Un šo spiedienu mēs varam izdarīt vairākos veidos. Vispirms tādējādi, ka mēs palīdzību atbalstam, kur saņem šīs valstis, sasaistam ar šādu atzīšanu, bet arī cita starpā tādējādi, ka um, mēs attiecīgi organizējam arī tirsniecības attiecības ar šīm valstīm. Otrakārt, un kas varbūt ir vēl svarīgāk, ir nepieciešama politiskā grība Eiropas Savienības eh, dalībvalstīs tik tiešām īstenot šo atpakaļ nosūtīšanu. Un attiecībā uz Vācijas var teikt, ka eh, tās gadījumā šādas politiskās gribas pietrūkst. Eh, bieži vien cilvēki netiek nosūtīti atpakaļ. Es un D kolēģi jau teica, ka atpakaļ nosūtīšana ir pats pēdējais līdzeklis, bet es vēlētos viņiem strikti iebilst. Patvērumu mēģis nav pieļaut šādu te uh, ieceļošanu. Atpakaļ nosūdīšana ir galvenais uh, mērķis. Uh, tam ir jābūt mūsu mērķim, eh, ja cilvēks ir nelikumīgi ieceļējis Eiropas Savienībā un viņam nav tiesību uz šādu patvērumu, lai viņš atgriežas savā valstī un integrējas tur. Paldies, paldies, un tagad vārds Vabats kungam uz pusotru minūti. Eh, Cienījamais eh, priekšsēdētāju komisāra kungs, es atbalstu šo dokumentu projektu vienotam ceļošanas dokumentam tiem, uh, trešo valstu valsts piedarīgiem, kuri nelikumīgi uzturs Eiropas Savienības teritorijā. Mums ir jāuzlabo savi instrumenti, lai risinātu šādu cilvēku jautājumu, jo pretējā gadījumā pārējie imigrācijas politikas aspekti arī nedarbosies pietiekami. Imigrācijas jomā mums nav vienkārši risinājuma. Šis dokuments pats par sevi neatrisinās um, atpakaļ nosūtīšanas politiku, kas līdz šim nav bijusi efektīga. Taču tas var būt viens no soļiem, kas mums ļautu uzlabot situāciju un mēs varētu uh, pieprasīt arī, lai otra puse izpilda vienošanās par atpakaļ nosūtīšanu ir absolūti nepieciešams, lai trešās valsts atzītu šo ceļošanas dokumentu bet e, tas nu ir saistīts arī ar mūsu ārpolitiku. Nav vienkārši risinājumu. Efektīga atpakaļ nosūtīšanas politika nenozīmē, ka mēs pazemināsim Ženēvas uh, e, konvencijas standārtus. Tā ir pilnībā jāievēro. To es vēros uzsvērt tieši tāpat, kā atbalstu šim projektam. Paldies, un tagad vārds e, Mamikin kungam uz pusotru minūti liels paldies priekšsēdētāja kungs godātais komisāra kungs! nespēja izraidīt šos cilvēkus kuri iebraukuši eiropas savienībā nelegāli un kuriem bija atteikta bēgļu statusa piešķiršana ir slikts signāls dažu iemeslu dēļ. pirmkārt tāpēc ka daudzie cilvēki kuri nav bēgļi saprot ka piemēram speciāli zaudējot pasi var palikt eiropas savienībā ilgus gadus un tādi veiksmes stāsti no saviem tautiešiem stimulē arī nākamos nelegālo migrantu viļņus nelegālu imigrantu apkalpošana uzturēšana izraidīšana prasa lielus finansiālus līdzekļus un administratīvo resursu katastrofāli trūkst lai palīdzētu cilvēkiem kuri tiešām bēg no kara postījumiem kuriem draud nāve vai spīdzināšana viņu dzimtajā mītnes zemē. eiropas imigrācijas sistēma izrādījies nesagatavota lai tiktu galā ar schēmu kurā piedalās gan pats nelegālais imigrants gan šo imigrantu izcelsmes valsts politiķi un ierēdņi un e, šīs valstis un šo valstu varas iestādes speciāli bremzē jauno dokumentu izsniegšanu saviem pilsoņiem lai tādējādi dotu e, tiem iespēju ilgāk nelegāli palikt eiropā. šodien e, apspriestā regula dod iespēju sakārtot šo jautājumu un beidzot ievest kaut kādu kārtību. jauna dokumenta iesniegšana pati par sevi problēmu neatrisinās bet tas ir nepieciešamais posms lai izveidotu efektīvu sistēmu kura ātri un korekti risinās nelegālo imigrantu izraidīšanas problēmas. paldies! Paldies, tagad Lēnērs kungam vārds uz pusotru minūti. Voorzitter, ik ben blij dat we morgen deze verordening voor een Europese. Liels paldies, priekšstādātāji! Es domāju, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem, lai nodrošinātu efektīvu atpakaļ nosūtīšanas politiku. Tas ir nepieciešams, lai veiksmīgi darbotos patvērumu politika. Bet uh, mums ir vairāk arī piemēri, piemēram, komisijas mājaslapā, kurā precizēts, ka 400 līdz 500 tūkstoši trešo valstu pilsoņi gadus ir spiesti pamest Eiropas Savienības teritoriju, tāpēc, ka te uzturas nelikumīgi, bet tikai 40% tik tiešām tiek nosūtīti atpakaļ. 40% cilvēku un tiek nosūtīti atpakaļ. Tas nozīmē, ka 60% no šiem te 500 uh, tūkstošiem ik uh, gadus paliek Eiropas Savienībā, neatkarīgi no tā, ka mums ir spēkā šādi noteikumi. Tā ir milzīga problēma. Ja mēs vēlamies nodrošināt efektīgu atpakaļ nosūtīšanas politiku un ja mēs vēlamies palielināt šos statistikas datus, tad mums būs milzīgas grūtības ilgtermiņā, jo mums ir nepieciešami gan finanšu resursi, uh, kas eh, ļauj uzņemt tos bēgļus, kuriem tik tiešām nepieciešams patvērums. Nevajadzētu sajaukt. Daži tik tiešām var kļūt par upuriem. Paldies, paldies, un tagad vārds Libratskungam uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, es Priecājos par šo iniciatīvu, bet man būtu jautājums, kāpēc mēs to neuzsākām agrāk? Būtu bijis daudz labāk, ja mēs būtu pie tā ķērušies jau gadu atpakaļ. Daudzas problēmas, ar kurām mēs saskaramies šobrīd, vispār neparādītos. Mums ir jānošķir tie, kas šeit uzturas nelikumīgi, eh, bet kur dzīvības ir pakļauts briesmām no nelikumīgiem imigrantiem. Ja cilvēkiem nav personu apliecinošu dokumentu. Tie nevar būt uh, vainu mīkstinoši apstākļi un uh, iemesls tam, lai viņi uh, drīkstētu uzturēties Eiropas Savienībā. Vajadzētu būt tieši otrādi. Dokumentu izsniegšanai vajadzētu atvieglot iespēju palikt Eiropas Savienībā. Šodien Junker kungs uzstājās ar savu uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Šodien, kad mēs noturam arī šīs debats, un es priecājos par šo iniciatīvu, balsošu par to. Uh, Paldies, tagad vārds Šogor kungam uz pusotru minūti. Köszönöm. <clears throat> Az unió területén illegálisan tartózkodó személyek visszatéréséhez szükséges okmányok tehnikai és biztonsági jelen. Paldies. Šīs eh, ļoti svarīgs eh, jautājums, lai varētu harmonizēt ceļojošo dokumentu, ceļojuma dokumentu cilvēkiem, kur nelegāli ierodas Eiropas Savienībā, un lai palīdzētu cilvēkiem, kuri šeit ierodas legāli. Mums ir jārisina nērti jautājumi, ko darīs Eiropas Savienības dalību valstu iestādes gadījumā, ja e, noraidītais patvērumu meklētājs nevēlas atgriezties savā valstī, šis cilvēks nav ieradies Eiropas Savienībā lai pēc tam dotos atpakaļ šie eh, cilvēki dara visu, lai izvairītos no izraidīšanas, atpakaļ nosūtīšanas, un viņi uzņemas jebkāda veida risku, lai tik alikt Eiropas Savienībā. Jautājums tātad ir par to, kā tad varētu pēc iespējas efektīvāk piemērot šo pasākumu, cilvēki tiek. Uh, nosūtīta atpakaļ. Viņa pieteikums tiek noraidīts. Arī runājot par trešo valstu vēlmi uzņemt atpakaļ savus valsts piedarīgos, arī viņu šaubas var saprast, nav pietiekami daudz informācijas un uh, datu par to, ka tik tiešām ir runa par viņu valsts valsts piedarīgo. Tas tiešām ir liels izaicinājums iestādēm. Paldies! Un tagad eh, brīvā mikrofona procedūra. Kenīči kundze, lūdzu minūtu. Grācie, grācie. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, ņemot vērā imigrācijas apmērus, ir nepieciešams uh, īstenot efektīvu imigrācijas patvērumu politiku, ir tagad nepieciešams arī efektīvāk reglamentēt ar uh, likuma starpniecību, atpakaļnosūtīšanas lēmumus, kas attiec uz cilvēkiem, kas nelegāli uzturas Eiropā. Cita starpā efektīvāk atpakaļ nosūtīšanas politika arī vairāk vēl ļautu veltīt enerģiju un resursus tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, īpaši mazāk aizsargātajiem, proti nepavadītajiem bērniem. Ir harmonizētās dokuments, arī samazinās birokrātija, birokrātija, kas ir saistīta ar šo gaidīšanas laiku, man tiek izskatīta dokumenta komisijā, ir jāuzsāk arī konstruktīvs dialogs ar trešajām valstīm. Atpakaļ nosūtīšanas jomā īpaši svarīgi arī dokumentā iekļauts tas, ka uh, pilnībā ir jāievēro pamatiesības vienmēr ir arī jāpatur prātā mm, bērnu intereses. Paldies! Sinedīnos kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Šis dokuments būtu bijis vēl svaro, svarīgāks tad, ja Eiropas Savienība būtu apņēmības pilna atrisināt nelikumīgo imigrantu krīzi. Uh, bet ir miljoniem bēgļu, kas nelikumīgi uzturs Eiropas Savienībā, un viņu patvērumu pieteikumi ir tikuši noraidīti. Ir nepareizi uzskatīt, ka galvenā problēma, kas neļauj viņus nosūtīt atpakaļ, ir tāda, ka viņiem nav šo ceļošanas dokumentu. Mēs redzam, kas notiek ar Turciju un uh, citām valstīm, kas paraksta šādas vienošanās. Mums ir jāspēr konkrēti soļi. Mums ir jākontrolē Eiropas Savienības ārējās robežas. Mēs nevēlamies ieslīgt bezgalīgās diskusijās ar citām valstīm, kas nevēlas piedalīties šajā procesā. Uh, Mēs saprotam, ka saskaramies ar krīzi šobrīd un ir e, smieklīgi runāt par nelikumīgu uzturēšanos, jo patiesībā viņi nelikumīgi ir ieradušies Eiropas Savienībā. Tas jau ir pats galvenais. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja! zabaviti. Toleriranje nezakonite migracije. Nelikumīgi Imigrācija ir jautājums, kas ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, saka Tomašičs kundze. Mēs nedrīkstam pieļaut to eh, nelikumīgi imigrantu uzturs Eiropas Savienībā. Daudzi smagi strādājoši cilvēki visā pasaulē labprāt ierastos Eiropas Savienībā, lai studētu šeit vai strādātu, bet viņiem nav šādas iespējas, jo mums ir milzīgs sarežģīta administratīvā uh, procedūra, taču tagad šeit iekļūst cilvēki, kuriem vispār nav nekādu dokumentu. Jaunie dokumenti, kas eh, tiks piešķirti, ir pareizais eh, solis pareizajā virzienā. Tas samazinās administratīvo slogu dalībvalstu attiecīgajās iestādēs, un tas arī radīs zināmas garantijas. Taču tas um, neatrisinās problēmu, proti šiem cilvēkiem ierasties e, šeit Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, un tagad nākamais runātājs. Grazie, signora prezidente. O aparādekta megalos arithmu. Paldies, priekšsēdētāji. Nepieņemam līdz trešo valstu valstspiedrīgo, kas nelikumīgi ieradušies Eiropas Savienībā, nozīmē, ka mums nekavējoties jāsāk īstenot pasākums, lai nosūtītu šos cilvēkus atpakaļ. Tāpēc eh, šis priekšlikums par ceļošanas dokumentiem ir izšķirīgs. Šis ir ļoti nozīmīgs dokuments, eh, ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs nevaram uzskatīt to par eh, tādu kā formālu procedūru. Uh, Ja šie cilvēki paliks Eiropas Savienībā, tas nozīmē, ka viņu draugi un eh, ģimenes locekļi arī centīsies iekļūt Eiropas Savienībā. Mēs zinām, kāda ir situācija, kādus draudus rada džihādisti un terorisms Eiropas Savienībai, jo viņi ir atbildīgi teroristu uzbrukumos Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā par Eiropas tautu eh, drošību. Protams, mums nevajadzētu pakļauties starptautiskās uh, organizētās noziedzības eh, pārstāvis piedienam, bet mums ir jādomā arī par solidaritāti. Paldies! Un tagad vārds eh, komisāru kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti! Sākumā es vēlētos pateikties par šīm ļoti auglīgajām debatēm un komentāriem. Kā jau es teicu savā sākotnējā uzrunā, Šie ceļošanas dokumenti ir viens ļoti nozīmīgs eh, elements, lai uzlabotu atpakaļ nosūtīšanas politiku un lai padarītu to par efektīgāku. Taču tas nav vienīgais. Komisija tagad strādās pie ceļošanas dokumentu īstenošanas cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Mērķis ir veicināt atpakaļ uzņemšanu un citu līguma izpildi gan Eiropas Savienības, gan dalībās līmenī. Proti panākt to, lai šie ceļošanas dokumenti tiktu atzīti trešajās valstīs. Ja mūsu centieni būs pareizi mērķēti, tad tas varētu kļūt par galveno instrumentu, lai uzlabotu sadarbību atpakaļ nosūtīšanas jomā ar galvenajām izcelsmes valstīm un tranzīta valstīm. Kā jau to pieprasīs Eiropas parlaments, komisija ziņos padomei un parlamentam par to, kā mums veiksies par regulas eh, īstenošanu eh, divu gadu laikā. Gabriels Kundze, vēlos uzsvērt, ka esam apņēmības pilni atbalstīt Bulgāriju. Šobrīd mans ģenerāldirektors ir devies uz Sofiju, lai diskutētu ar attiecīgo iestāžu pārstāvjiem un uzklausītu jūsu vajadzības gan finansējuma jomā, gan ekspertīzes jomā. Uh, tāpat arī robeža apsardzes jautājumos un uh, citos jautājumos, kā jau Junkerkungs uzsvēr šodien savā uzrunā. Šīs atbalsts ir jāsniedz nekavējoties. Tā ir mūsu prioritāte un man personīgā prioritāte. Liels paldies vēlreiz par jūsu atbalstu un lielisko sadarbību strādājot pie šī likumdošanas projekta. Liels paldies komisāru kungam un tagad vēlreiz uh, vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies jums par jūsu pienesumu. Vēlos pavisam īsi atbildēt uz dažiem kritiskiem izteikumiem, kas izskanēja eh, parlamentu labajā un kreisajā spērnā. Pat ja mums ir ideoloģiskas atšķirības par to, kas būtu jādara šādas imigrācijas spiediena situācijā, eh, Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka esošā likumdošana ir jāīsteno. Un te ir runa tieši par to. Mums ir noteikumi attiecībā uz patvērumu meklētājiem un tiem, kas uzturas Eiropas Savienībā. Ja cilvēki par palikt Eiropas Savienībā neatkarīgi no tā, vai viņi ir izpildījuši priekšnoteikumus, tad šie noteikumi ir tikai uz papīra. Kā jau es teicu, tas ir ārkārtīgi izšķirīgi, lai mūsu likumdošana būtu ticama un lai arvien vairāk un vairāk cilvēku negūtu šādu iedrošinājumu šķērsot jūru un ierasties Eiropas Savienībā. Lai arī esmu skeptiski noskaņots attiecībā uz šo centralizēto procedūru patvērumu meklētāju iesniegšana, pieteikumu iesniegšanas eh, jomā, Es uzskatu, ka šie ceļošanas dokumenti ir piemērs, kas ļautu mums sadarboties un varētu dot pievienoto vērtību neatkarīgi no tā, kādus lēmumus dalībvalsts pieņem nacionālā līmenī. Tāpēc liels paldies, cienījamie kolēģi, komisāra kungs, un es ceru uz jūsu atbalstu rīt balsojumā. Liels paldies, līdz ar to esam noslēguši.